Welcome back! Sveicu jūs atpakaļ. Lūdzu, apsēdieties. Priecājos, ka jūs esat kopā ar mums. Mums vēl ir atlikusi viena daļa, tikko bija kafijas pauze, un tagad mēs turpināsim darbu līdz 17.30, jo 17.30 mums ir jāsāk pēdējā sanāksmes daļa ar pēdējā paneļa dalībniekiem. Rādzu, ka zālē jau ir Vivorovska kungs. Viņš ir de Eiropas datu uzrauga palīgs. Tāpat arī uzklausīsim profesoru Pelegrīnī. Bet vispirms mums vajadzētu iziet cauri pašai svarīgākajai daļai, proti mums ir paredzētas diskusijas par reglamentu. Tas ir pats eh, svarīgākais jautājums, kas mums ir jāizskata. Ir iesniegts eh, saraksts ar grozījumiem reglamentā, un es vēlētos jums eh, tagad norādīt, ka sestajā mm, mūsu kopējās parlamentārās uzraudzības grupas reglamenta pantā saskaņā ar 23. Eh, un 24. aprīļa eh, konferencē pieņemtajām rekomendācijām, tātad te ir runa par konferenci, kas notika Bratislavā 2017. gadā, kopējā parlamentārās uzraudzības grupā pārskatīs savu reglamentu divus gadus pēc tās dibināšanas sanāksmes, lai eh, to varētu iesniegt uh, Eiropas Savienības parlamentu eh, spīkeru konferences prezidijam. Balstoties uz šīm rekomendācijām, iepriekšējā sanāksmē Bukarestē februārī tika noteikts termiņš grozījuma iesniegšanai, un šis termiņš bija šī gada 4. septembris. Līdz šim termiņam ir iesniegti 13 grozījumi no delegācijām. Bez tām, kā jau es norādīju, ir iesniegts arī grozījums saraksts ko ir sagatavojuši līdzpriekšādātāji. Un eh, šis eh, grozījums saraksts savukārt eh, tika sagatavots da darba grupā par Dānijas pievienošanos, un te piedalījās arī Bulgārijas, Rumānijas, Somijas un Horvātijas prezidentūru parlamenti. Un šeit ir runa par Dānijas parlamenta dalību mūsu uzraudzības grupā. Uh, Grupa ir saņēmusi arī vairākus uh, rakstveidu iesniegumus attiecībā uz reglamenta izmaiņām. Visi iesniegtie grozījumi un uh, rakstveida iesniegumi ir iekļauti sanāksmes dokumentos, kas visiem tika izplatīti pirms tikšanās. Ir sagatavots grozījums kopums par Dānijas parlamenta dalību. Jūs noteikti zinat, uh, kāda ir Dānijas situācija. Dānija ne, nepiedalās kopējā drošības telpā saskaņā ar protokolu, kas nosaka Dānijas pievienošanos Lisabonas līgumam. Un tieši tāpēc ir bijušas sarunas par Dānijas īpašo un konkrēto līdzdalību Eiropola uzraudzībā. Tātad, lai mēs varētu labāk organizēt savu darbu un lai mēs varētu labāk izskatīt šos grozījumus, man būtu šāds priekšlikums. Prezidentūra Trojka ir vienojusies par uh, sekojošu procedūru mūsu debatēm un uh, grozījumu pieņemšanai. Ir divi varianti. Pirmajā gadījumā, ja grozījums ir pieņemts ar vienprātību, tiek mainīti reglamenta noteikumi. Ja par grozījumu nav vienprātības, grozījums netiek apstiprināts. Un reglamentā tiek saglabāts pašreizējais pants, kāds pašlaik ir lasāms, pašlaik spēkā esošajā reglamentā. Jebkurā gadījumā mēs uzskatām, ka debates pirmdien un otrdien nozīmēs beigas reglamentā pārskatīšanas procedūrai. Tāpēc mans priekšlikums būtu sākt debates. Un vispirms debatēsim par grozījumiem attiecībā uz Dānijas parlamenta līdzdalību kopējā uzraudzības grupā. Mēs jau vērsām delegāciju uzmanību šiem grozījumiem pievienotajā vēstulē. Šīs eh, grozījuma kopums ir eh, publicēts arī tā saucamajā IPEX mājaslapā. Šo grozījumu kopumu sagatavoja darba grupa, kas strādā pie Dānijas līdzdalības, un eh, šī darba grupa sastāv no prezidentūra Trojkas un Dānijas parlamentā. Uh, Vēlāk līdzpriekšēdātāji iesniedz šos grozījumus eh, kopējās uzraudzības grupai. Mēs, kā līdzpriekšēdātāji, aicinām delegācijas pieņemt šo grozījumu kopumu par eh, Dānijas eh, parlamenta dalību kopējā parlamentārajā uzraudzības grupā. Saskaņā ar šiem grozījumiem Dānijas parlaments kļūtu par locekli ar ierobežotām tiesībām uzraudzības grupā, tā vietā, ka Pašlaik Dānijai tikai novērotāja status. Protokols eh, tiktu pievienots eh, reglamentam, un šajā protokolā tiktu noteikta uh, Dānijas parlamenta uh, dalības kārtība. Dānijas parlaments nepiedalītos lēmumu pieņemšanā, taču tā uh, nostāja tiktu uh, reģistrēta protokolā. Mūsu uzraudzības grupas sanāksmes nenotiktu Dānijā tad, kad eh, Dānija būtu Eiropas Savienības prezidējošā valsts. Un Dānija arī nenominētu uzraudzības grupas pārstāvi Eiropola valdei. Lūk, šāda pozīcija tika apstiprināta līdz priekšēdātāju sanāksmē, un sagatavošanās darbs eh, notika jau agrāk. Tagad mēs sāksim debates un atvēlēsim divas minūtes Dānijas parlamenta pārstāvim Rasmusam Nortvistam. Viņš pārstāv Dānijas parlamenta delegāciju un mums izklāstīs Dānijas parlamenta viedokli. Liels paldies Trojkai un liels paldies arī līdzpriekšēdētājiem par šo divu uh, gadu darbu. Bija ļoti grūti sarežģīt atrast pareizo risinājumu, tieši tāpēc mēs esam pateicīgi Dānijas parlamentā par ieguldīto darbu. Darbs bija ļoti intensīvs, un es domāju, ka atrastais risinājums mums visiem šķiet labs. Tas nozīmē, ka mēs varam piedalīties kopējās parlamentārās uzraudzības grupas darbā jo īpaši gribētu pateikties Eiropas parlamentā pilsoņu brīvību komitejas darbiniekiem. Viņi mums palīdzēja atrast tādu risinājumu, kas atbilstu reglamentam un kas ļautu mums arī piepildīt Dānijas parlamenta kolēģu vēlmes, tā lai tie varētu darboties šeit uzraudzības grupā. Esam priecīgi par atrasto risinājumu un es ceru, ka pārējie parlamenti un Eiropas parlaments atbalstīs šo grozījumu. Paldies! Thank you. Liels paldies! Tātad tas bija Dānijas parlamenta pārstāvis eh, Nordkvista kungs. Liels paldies, ka pastāstījāt, kāds ir jūsu viedoklis attiecībā uz eh, paveikto. Vai kāds vēlas izteikties? Kādam varbūt ir iebildumi? Varbūt kādam ir kas komentējams attiecībā uz uh, paveikto darbu. Jā, redzu, kāds ir pacēls roku. Ta, vai tas būtu Polijas parlaments? Polijas parlamenta pārstāvis. No, wątpliwość, bo to nie wybrzmiało. Co w sytuacji, kiedy... Liels paldies! Gribēju paust šaubas. Kas notiks, ja Dānija būs prezidējošā valsts? kurš tad uzņemsies trojkas darbu attiecībā uz Eiropolu pārvaldību. Parasti tā bija prezidentūra trojka, kurai bija um, organizatoriskās pilnvaras. Vai tas nozīmē, ka šādā gadījumā trojka sastāvētu tikai no divām dalību valstīm, vai arī kurš uzņemsies Dānijas pienākumus? Īsnībā noteikums ir tāds, ka iepriekšējā dalībvalsts. Tātad dalībvalsts, kas uh, seko šajā rotācijā, piedalīsies uh, trojkas darbā. Tātad uh, šeit mums ir jāņem vērā īpatnības attiecībā uz Dānijas dalību drošības telpā. Tātad tā būtu sekojošā dalībvalsts šajā valstu rotācijā. Šī valsts uzņemtos tātad eh, dalībās lomu trojkā. Tas ir tāds vienkāršs praktisks risinājums. Ja nekādu citu komentāru vai iebildumu nav, un šķiet, ka ne komentāru un iebildumu nav, tad vai mēs varētu piekrist, ka mēs esam akceptējuši šo grozījumu reglamentā ar vienprātību, jo tieši tāds ir noteikums. Jūs piekrītat? Lieliski! Tad es varu tikai paziņot, ka reglaments tiek attiecīgi grozīts, Ņemot vērā tikko pieņemto lēmumu un izmaiņas reglamentā, stājas spēkā šodien. Tātad tās ir stājušās spēkā tagad. Lieliski, tad eh, tagad došu vārdu līdzpriekšādātājai, kas eh, vadīs pārējās diskusijas attiecībā uz grozījumiem reglamentā. Paldies! Un mans priekšlikums būtu uh, sākt eh, prezentēt delegācijas iesniegtos grozījumus. Atvēlētais uzstāšanās laiks katrai delegācijai ir divas minūtes. Došu vārdu dalībās delegācijām, lai tās prezentētu grozījumus, gro, grozījumu iesniegšanas kārtībā. Pirmā izteiksies Nīderlandes delegācija Monika Denpora. Un te ir runa par pirmo, pieto un astoto grozījumu. Lūdzu. Godājumie parlamentārās uzraudzības grupas dalībnieki, liels paldies par iespēju iesniegt grozījumus. Nīderlandes delegācija šo iespēju izmantoja. Mēs a, eh, iesniedzām šos grozījumus četru mērķu dēļ. Pirmkārt, mēs vēlamies nodrošināt eh, caurdzmību un laicīgumu, tāpat arī a, eh, vēlamies nodrošināt kontinuitāti. Uh, Mm, pārstāvībā. Grozījuma temati attiecas uz eh, dokumentu pieejamību pirms katras eh, uzraudzības grupas sanāksmes. Tāpat arī mēs esam pieprasījuši šeit to, lai eh, līdzpriekšādātāji prasītu, mm, argumentētu, kāpēc tiek noraidīti jautājumi. Tāpat arī mēs esam pret grozījumiem, kas nosaka maksimālo termiņu Eiropola rakstveida atbildēm. Eiropols ir jau nodrošinājis laicīgu atbilžu sniegšanu sešu nedēļu laikā. Pārējie grozījumi attiecas uz pārstāvjiem Eiropola valdē un Nīderlandes delegācija kontinuitātes dēļ vēlētos, lai um, pārstāvi termiņš būtu 18 mēneši. Un viņš būtu jāieceļ vienprātīgi. Alternatīvi viņu varētu iesniegt, ie, iecelt ar vienkāršo vairākumu. Tāpat arī nedrīkstētu būt tā, ka šie pārstāvi nāk no tām dalību valstīm, kuras konkrētajā brīdī ir trojkas dalību valstis. Tagad Vācijas Bundestāga un Bundesrāta delegācijas Suzana Mitāga Lūdzu. Zum, zum Fragerecht, ne? Mhm. Zum, äh, liebe Kollegin. Godāmie kolēģi, mēs uzskatām, ka reglamenta piemērošanas īsā prakse ir ļāvusi mums saprast, ka mums vajadzētu mazliet konkretizēt šos noteikumus. Tas atvieglotu mūsu darbu. Otrais grozījums. Mēs uzskatām, ka um, jautājumu uzdošana ir ļoti svarīgas parlamenta tiesības. Tas ļauj mums efektīvi kontrolēt eh, Eiropola darbību. Šādā veidā mēs varētu saņemt pietiekamu informāciju mūsu uzraudzības darba veikšanai. Mums ir jānodrošina, lai visi kontrolas komitejas dalībnieki varētu saņemt vajadzīgo informāciju, un tāpēc uh, reglamenta 4.2 pāntā mēs vēlamies, lai tiktu nodrošināta mm, atbilžu sniegšana visiem kontrolas komitejas locekļiem, un ņemot vērā jaunās tehnoloģijas, to vajadzētu īstenot itin vienkāršā veidā. Lielas paldies. Eh, tagad eh, Čehijas eh, parlaments. Jaroslavs Pačo. Trešais un septītais grozījums. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšādātāji. Es vēlētos jūs iepazīstināt ar mūsu iesniegto grozījumu. Tikšanās reizē Bukarestē mēs jau norādījām, ka būtu tikai godīgi, ja mūsu pārstāvji uzraudzības grupā mainītos saskaņā ar prezidentūru nomaiņām. Tas nāk par labu visām dalību valstīm, tas eh, nodrošinātu labāko kontinuitāti. Protams, Mūsu pārstāvim ir jābūt iespējai arī saņemt informāciju Eiropolā. Agrāk gatavoties ziņojumi bija ļoti īsi, viena A4 lapa, tas bija tāds īss kopsavilkums, un tas nebija viss ziņojums. Otrs priekšlikums. Mēs uzskatām, ka vajadzētu mainīt balsošanas kārtību. Mēs uzskatām, ka mēs varētu nonākt pie vienprātības, ja mēs eh, ievērotu vairākuma balsojumu. Arī Kosaka sanāksmēs mēs eh, piemērojam šādu kārtību. Tātad, eh, ja nav vienprātības, tad pietiek ar kvalificēto vairākumu. Liels paldies, un tagad kopīgi iesniegtie grozījumi no Vācijas Bundestāga un Bundesrā delegācijas Rumānijas delegācijas un Horv Horvātijas delegācijas. Florijas kundze, kas pārstāv Rumānijas parlamentu. Paldies, priekšādātāji! Mēs atbalstām ceturto grozījumu par ceturtā pānta otro punktu. Tur ir runa par tiesībām uzdot jautājumus. Mēs vēlētos, lai tiktu noteikts eh, fiksēts sešu nedēļu termiņš atbilžu iesniegšanai uz eh, uzraudzības grupas locekļu uzdotajiem jautājumiem. Mēs arī uzskatām, ka prezidentūru trojkai, nevis līdzpriekšādātājiem, vajadzētu pārbaudīt to, vai jautājumi ir pieņemami vai nē. Galu galā četri cilvēki noteikti varēs to izdarīt labāk nekā divi. Tas eh, jautājums padarītu leģitīmākus. Tāpat arī mēs vēlētos, lai jautājumi un atbildes eh, tiktu publiskoti IPEX mājaslapā. Mēs redzam, ka jautājumu skaits pieaug, un tāda locekļi varētu pārbaudīt, vai eh, jautājums jau nav ticis uzdots, un varbūt eh, vajadzīgā atbilde jau ir atrodama IPEX lapā. Šo grozījumu atbalsta arī Vācijas un Horvātijas delegācijas. Tāpat būtu svarīgi, lai šie jautājumi tiktu nosūtīti visiem eh, šīs grupas locekļiem, tā lai nodrošinātu caurdzamības principu. Otrs grozījums, ko atbalsta arī visas šīs trīs delegācijas, attiecas uz 9. pānta 5. punktu. Un šeit ir runa par pārstāvju iecelšanu valdē. Balstoties uz uh, Eiropas Savienības prezidentūru rotācijas principu, un tāpat arī ir jāievēro dalībvalstu vienlīdzība. Mēs vēlētos, lai katra dalībvalsts prezidentūras laikā varētu nozīmēt pārstāvi, kas varētu piedalīties uzraudzības grupas sanāksmēs, es atvainojos valdes sanāksmēs lai attiecīgā dalībvalsts varētu labāk saprast, par ko tad īsti tiek runāts Eiropol valdē. Mēs rādzām, ka piektais pants ir ticis grozīts arī no pārējo delegāciju puses, un visi šeit piekrīt, ka te vajadzētu piemērot piecu mēnešu termiņu. Mēs gribētu, lai pārējās delegācijas atbalsta mūsu grozījumu un tādējādi tiek panākta vienprātība. Ja nē, mēs esam gatavi atrast arī citu risinājumu. Kā jau norādīja valdes vadītāja iepriekš. Valdē ir pārstāvēti viens loceklis un viens uh, aiz, aizvietotājs no katras dalībvalsts. Mēs ieteiktu divus pārstāvjus - divi pārstāvji un viens aizvietotājs, un tāpat arī divi līdzpriekšēdētāji. Šādā veidā mēs varētu nodrošināt kontinuitāti. Valde darbojas piecus gadus, un uh, pārējie principi arī tiktu ievēroti balstoties uz Eiropola regulu. Ja pildiecīgais loceklis un aizvietotājs piedalītos Eiropola sanāksmēs, tad tikai viens no tiem varētu izteikties. Mēs zinām, ka līdzpriekšādātāji var piedalīties sanāksmēs un paldies. Tagad Portugāles delegācija. Silvas kundze. Sestais grozījums lūdzu. Paldies, esmu šeit. Paldies, priekšādātāji, paldies, gunāmie kolēģi. Es vēlētos izteikties portugāļu valodā, lai skaidrotu mūsu grozījumu reglamenta piektajā pāntā. Kolēģi, kā jau es norādīju, mūsu tikšanās laikā Bukarestē, mēs esam nonākuši tādā kā strupceļā attiecībā uz pārstāvību Eiropola valdē. Portugāles delegācija nevēlas piemērot rotācijas principu. Esam sagatavojuši dokumentus, un mūsu priekšlikums ir sagatavot divus pārstāvis, tātad tie būtu pārstāvji Eiropola valdē, un tos nozīmētu prezidējošā valsts šajā rotācijas periodā. Mēs vēlētos, lai šis priekšlikums tiktu ņemts vērā, lai mēs beidzot varētu panākt vienošanos. Šī vienošanās, manuprāt, ir Um, ļoti taisnīga un neviens no tās neciestu. Paldies! Paldies! Un tagad uh, Kipras uh, parlaments. Demetris Demetrijo, viņš ir uh, delegācijas vadītājs un runās par desmito grozījumu. Karisto. Paldies! Mūsu grozījums piektajam pāntam pamatojas uz uh, sākotnējo nostāju, ko esam pauduši gan Bukarestē februārī, gan arī agrāk, kad šis temats tika apspriests. Mēs uzskatām, ka pārstāvis ir jāieceļ no tās dalībvalsts, ku, kas ir prezidējušā valsts. Ja šī valsts uzskata, ka būs turpināmība, tātad vēlas iecelt pārstāv no iepriekšējās valsts, lai būtu nodrošināta turpināma, tad lai tā būtu. Bet ir arī iespēja iecelt par pārstāvu jebkuru locekli, kas varētu būt arī Eiropas parlamenta deputēts. Mm. Loģika ir tāda, ka tā tiek sniegta iespēja prezidējošajai valstī būt ar uh, galveno teikšanu, tātad tā izlems, kurš būs šis pārstāvis. Es redzu, ka ir tendence piekrist šai domai, un es esmu pārliecināts par to, ka šodien panāksim vienbalsību šai dilemai. Paldies! You, Riks, Paldies! Un tagad no Zviedrijas Reikstāga Pēters Leper, Zviedrijas delegācijas pārstāvs. 11 un 13. grozījums lūdzu. Paldies! Sākot ar noteikumiem par GPS iecelšanu Eiropola valdē, kā noteikts 5. pantā, mēs ierosinām, lai tiktu noteikts automātisks rīkojums attiecībā uz GPSP kā novērotāju Eiropas, uh, Eiropola valdes sanāksme. Mēs nevēlamies, lai tiktu šī pārstāvis ilgstoši pārs, apspriest katrā sanāksmē tā vietā. Mēs uzskatām laiku varētu labāk uh, izmantot, īstenojot pamat uzdevums. Uh, šo uzdevumu varētu uzticēt rotējušai prezidentūrai, kas varētu tad iecelt novērotāju, integrējot uh, rotējošā vadītāju atbildību. Mēs saprotam šo argumentu par turpināmību. Mūsu skatījumā ir svarīgi visām Nacionāla parlamenta delegācijām vienāds iespējas veidot savu atzinumu, kādas, eh, kādas uzdevums ir vajadzīgs un arī noteikti Eiropola valdes darbību. Automātisks rīkojums eh, šā, šāda uh, uh, noteikumu uh, noteikšana tad padarīt lietas vienkāršākas. Dažos vārdos grēb, vēlos pastāstīt par citiem Zviedrijas delegācijas ierosinātiem grozījumiem attiecībā uz abiem noteikumiem par stāšanos spēkā un arī par reglamentu pārskatīšanu. Mēs ierosinām grozīt noteikumus sestā panta pirmajā punktā lai grozījums uh, eh, reg reglamentā stājas spēkā tikai tad, uh, pēc kāda zinām laika. Tas attiec uz grozījumiem, kas sanāksmes laikā tiek uh, pieņemti. Mēs ierosinām pārskatīšanas noteikumā sestā punkta, otrajā punktā mainīt prasību attiecībā uz konkrētu laiku saistībā ar, ar konkrētu reglamentu pārskatīšanas procedūru. Šī uh, uzraudzības grupa ir tikai nesen sākus darbu un, protams, ka ir jāpārbauda dažādi veidi, kā vislabāk darboties. Rezultāts nevienmēr ir paredzams, tāpēc iespējams vajadzētu uh, reglamentu skatīt evolucionārā gaismā, pieņemot, ka tur varētu kaut kas mainīties. Mazāk efektīvus noteikumus var grozīt vai arī atsaukt. Paldies. Paldies. Eiropas parlamenta delegācija. Kris Pīters kungs. EPČB šī delegācija 12 grozījums. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es jums varu teikt, ka e, Eiropas parlamenta nostāja ir tāda attiecībā uz Eiropolu valdi. Nostāja ir nepārprotama. Mūsu skatījumā ir jāatlasa valdes locekļi no visiem pilnvērtīgiem locekļiem, tā skatā no Eiropas parlamenta uz 18 mēnešiem, paredzot paildzinājumu sešiem mēnešiem. Nīderlandes grozījums trešā pānta trešajā punktā. Tam uh, Eiropas parlamenta delegācija nevar piekrist. Otrais grozījums, 4. panta 1a punktam. Šim grozījumam Eiropas parlamenta delegācijām padaļai piekrīt šim grozījumam, un mums ir daži jautājumi par to, kas mums ir jāsaprot, kad lasām šo tekstu, ka jaunās procedurālā ierosina, jaunais procedurālā procedurālais jēdziens, kas ar to domāts. Mums, mēs, kāds ir šis jēdziens procedurālie ierosinājumi, ko tas nozīmē? Trešais grozījums par 4. panta 1e punktu šeit Eiropas parlamenta delegācija nekād nevar piekrist šim grozījumam. Bratislavā norisinājās diskusijas 2017. gada aprīlī, un mēs nevaram pieņemt šo grozījumu. Ceturtais grozījums par 4. panta otro punktu tiesības uzdot jautājumus. EP delegācija varētu balstīt daļu no, no grozījuma principā, taču iespējams nav jāmaina reglaments, tāpēc, ka Pagājušā nedēļa tika izsūtīts vadlīnijas visiem locekļiem, un daudz elementu šajās vadlīnijās jau ir iekļauti, tāpēc mūsu skatījumā varbūt nav jāpieņem reglaments par šo lietu. Piektais grozījums par 4. panta otro punktu. EP delegācija var pēc principā, principā atbalstīt daļu no šī grozījuma taču ne visu tekstu kopumā, un tā 13. grozījums par sesto pantu, galīgie noteikumi, EP delegācija nepiekrīt Zviedrijas ierosinātajam grozījumam tāda ir Eiropas parlamenta delegācijas nostāja priekšstādātais kundze. Paldies. Paldies. Mm, vairāki ierosinājumi attiec uz uh, reglamenta izmaiņām. Ja kāds vēlas pakomentēt, tad to var darīt. Divas, delega, divas minūtes uz delegāciju. Kopumā tad pavisam astoņas minūtes. Un, un došies pie izteikties tādā secībā, kādā saņemam šos rakstiskos komentārus. Ungārijas delegācija. Ištvan Vidanikungs At Ungārijas delegācija vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu Ungārijas delegācijas vadītājs, vēlos izteikties attiecībā uz 7. māja vēstuli par valdes locekļu iekļaušanu. Paldies, ka iekļāvāt šo punktu darba kārtībā. Esat atvieglojuši darbu. Paldies tad Bulgārijas un Rumānijas delegācija. Mēs ar vienu iestājāmies par to, ka mandāta ilguma definīcijai ir jābūt pakļautai konsensam un tātad tā attiecas uz darbību ilgtermiņā. Tad punkts par locekļu iecelšanu. Te ir jānodrošina um, turpināmības principu ievērošana. Tātad ir um, priekšstādātāja amats paredzēts uz 18 mēnešiem. Nacionālā reprezentācija. Te arī jāņem vērā. Paldies! Un Čehijas senāts. Miroslavs Nenota, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es varu apstiprināt. Mana kolēģe Džoha kungs sacīto, viņš uzstājās pārstāvu palāts vārdā Čeh, no Čehijas parlamenta. Mēs piekrītam tam, ka Kopīgo parlamentāro uzraudzības grupu pārstāv prezidējošās valsts pārstāvs vai arī trio pārstāvis, taču ne uz 18 mēnešiem, bet uz 12. Mēs atbalstām reglamenta pārskatīšanas noteikumus. Es to tad tuvinātu koseku principiem, un es ceru, ka radīsim konsensu. Un tad mums nebūs vajadzīgs uh, vairākuma balsojums pārāk bieži. Paldies! Paldies! Un tagad īrijas delegācija vārds. Lūdzu, Kamšino Kāla vārds. Paldies, priekšsēdājs kundze. Es vēlos pastāstīt par īrijas delegācijas viedokli par kopīgās parlamentāras uzraudzības grupas pārstāvja izvēlēšanu Eiropola valdē. Norisinājās detalizētas debatas uh, vienlīdzības komiteja mūsu parlamentā, no kur nāk mūsu delegācija. Mēs esam īrijas uh, pārstāvi, esam viensprātis, ka pārstāvis valdē ir jāieceļ no tās parlamentārās delegācijas puses, kas pat laban ir, kam ir rotējošā prezidentūra. Termiņu var pagarināt dažos gadījumos tād, ja prezidējušā valsts nevēlas pārņemt šo amatu, lai kāda apsveruma dēļ tas būtu. Mēs uzskatām, ka tā ir viss godīgākā, līdzvērtīgākā pieeja, jo katrai dalībvalstī tad ir tāda pati iespēja līdzdarboties valdē. Tā ir arī visaurskatāmākā pieeja, un tas tā ļauj nacionālām delegācijām tālāk jau plānot, kad tās pārņems uh, šo amatu. Paldies! Paldies! Un tagad. Slovenijas Nacionālās asamblējas delegācijas vārdā nav, neviens nav paredzējis uzstāties, jo Nacionālā asamblēja tas nav pārstāvēta šeit. Kaut gan rakstiskie komentāri tika iesniegti. Tagad viedokļa apmaiņa par ierosinātajām izmaiņām reglamentā. Ir vairāki runātāji pieteikušies. Apelkungs no Polijas. Please. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es domāju, svarīgi lai Eiropols būtu ne tikai efektīvs, bet arī caurskatāms. Mēs atbalstām visus grozījumus. lai varētu iecelt pēc iespējas drīzāk valdes locekļus. Tāpat arī Eiropolam jābūt caurskatāmam. Cilvēks, eh, kur uzdevums ir strādāt ar Eiropolu, uh, viņam jāparedz pietiekams laiks, lai viņš varētu iepazīties ar struktūrām Eiropolā. Mēs ierosinām 18 mēnešu amatlaiku Eiropolā. Paldies. Helmā kungs no Vācijas. Priekšsēdētāji, paldies. Šeit ir runa par 4.1 pāntu reglamentā. Uh, Mēs vēlētos, lai kontrolas komitejas, tad kontrolas grupas, um, uzraudzības grupas uh, pārstāvi paši varētu iesniegt uh, grozījumus darba kārtības projektā. Mēs vēlētos tālāk uh, izplatīt šādus priekšlikumus attiecībā uz darba kārtības grozīšanu, dažu punktu izņemšanu vai pievienošanu, un tas tiktu izdarīts divas nedēļas pirms sanāksmes. Uh, Un tas nozīmē, ka tas ļaut arī mainīt debates, proti, ja mēs zinām, ka debašu beigās ir svarīgs punkts, bet ļoti daudzi mm, ceļošanas dēļ, piemēram, lidmašīnu laika dēļ, nevar tik ilgi vairs palikt, varbūt mēs varētu šos darba kārtības punktus pacelt uz augšu. Noteikti, ka Tas ļautu arī padarīt šo sanāksmī daudz dzīvīgāku. Mēs varētu arī nobalsot par grozījumiem un tā tālāk. Mēs gribētu, kā grupas dalībnieki, vairāk ietekmēt darba kārtību. Lūk, tieši tāpēc mēs izsakām grozījumus reglamenta punktā 4.1. Es mm, Dalīkundze no Eiropas parlamenta. And then Mr. Lānet from Estonia. Lānet kungs no Igaunijas. <clears throat> Paldies, priekšsēdētājs kungs. Igaunija ierosinātu attiecībā uz valdes locekļu iecelšanu un uz mandātu ilgumu šādas lietas. Loceklis vēlams būt viens no trojkas pārstāvjiem, un viņa termiņš būtu 18 mēneši. Kāpēc? Tāpēc, ka tad, kad cilvēks tiek iecelts no mūsu komitejas pušai valdei, tad varētu iepazīties ar valdes darbu un tad varētu sniegt arī savu ieguldījumu tās darbā. Paldies! Thank you. And... Paldies! Karkopos kungs no Grieķijas. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kopīgās parlamentārās uzraudzības grupas pārstāvi līdzdalība Eiropā valdē ir īpaši svarīgi, lai mēs tiktu informētas, ņemot vērā šo to tematu. Un lai šis pārstāvis varētu gūt lielāku pieredzi, zināšanas par šo tematu. Uh, ir svarīgi, lai viņa eh, darbības ilgums būtu pēc iespējas ilgāks. Es uzskatu, ka 12 mēneši ir eh, sabalansēts laiks, jo tad pārstāsts būs ieguvis pietiekams zināšanas, un tad arī sniegs eh, kopīgai parlamentārās uzraudzības grupai informāciju par valsts darbību. Otra lieta, ko vēlos pieminēt, ir lēmumu pieņemšanas veids, uh, paredzēta ir vienbalsība. Reglamentā, protams, vienbalsība ir svarīgs um, elements, un tas ir jāsaglabā arī tad, kad nav uh, vien, vienādu uzskati, tā kā bija kopīgais parlaments uzraudzības grupā sanāksmē Bukarestē tomēr ir jāpastāv uz uh, vienbalsības procedūru. Tād, ja tomēr neizdodas panākt pilnīgu vienbalsību, tad, kā jau tika teikts, pastāv iespēja pieņemt lēmumu. Balsojot, tātad ar trīs ceturdaļu uh, balsu pārsvaru, kā ir paredzēts arī Kozak. Paldies. Thank you. And finally, Mr. Sapatauskos. Paldies. Un Sapatauskos kungam vārds no Lietuvas. Oh, sorry. Lietuvas delegācija siūlo palaikyti. Lietuvas delegācija vēlētos atbalstīt um, termiņu uz 18 mēnešiem. Mm, tātad tas ir darbības termiņš mūsu pārstāvim valdē, jo trojkas līdzdalība valdē ļoti svarīga. Tas mums palīdzētu nodrošināt turpināmību. Mēs nevisai saprotam priekšlikumu par 12 mēnešu termiņu, jo tad rodas jautājums, kurš tiks pārstāvēts, vai tā būtu pašreizējā prezidentūra, iepriekšējā prezidentūra vai gaidāmā nākamā prezidentūra. 12 mēnešu laiks mūsu skatījumā ir pārāk īs, jo mēs nevarēsim nodrošināt turpināmību. Tāpēc mūsu priekšlikums ir 18 mēneši. Paldies! Paldies! Cienījamie deputāti, paldies par sagatavotajiem grozījumiem, paldies par jūsu komentāriem. Turpināsim savu diskusiju rīt, un tagad varam pievērsties nākamajam punktam darba kārtībā - viedokļu apmaiņa ar Vīverovski kungu, kas ir Eiropas datu aizsardzības uzrauga vietnieks, un ar profesoru Pelegrīnī, kas vada Eiropas sadarbības padomi. So please, if you may. If... Esam nonākuši pie pēdējās sanāksmes daļas pirms pieņemšanas. Tā notiks pulksteni septiņos Eiropas vēstures mājā. Bet mums ir vēl viens uh, darba kārtības punkts. Uzklausīsim Eiropas datu aizsardzības uzraugu un Eiropol sadarbības padomas pārstāvi. Mums ir divi runātāji, kas jau ir ieņēmuši savas vietas. Tas ir Eiropas datu aizsardzības uzrauga vietnieks Viverovskī kungs un sadarbības padomas pārstāvis profesors Pelegrini kungs. Lūdzu uzmanību. Es gribētu uh, paveikt kaut ko, kas man uh, diemžēl bija jādara, kā uh, Libe komitejas priekšsēdētājiem Eiropas parlamentē, pir, pir, parlamentā pirmajā sanāksmē, kas mums notika pirmajā oficiālajā sanāksmē, uh, uzreiz pēc vasaras brīvdienām, jo vasaras brīvdienu laikā saņēmām ļoti skumjas ziņas par par to, ka aizsaulē devies Eiropas datu aizsardzības uh, uzraugs uh, um, Jānis Butarelli, kas veica šo darbu piecus gadus. Viņš bija pirmais cilvēks šajā uh, mm, amatā. No sākuma viņš bija uzrauga vietnieks, un pēc tam uh, viņš kļuva par uh, Eiropas datu aizsardzības uzraugu. Viņš regulāri piedalījās Libe komitejas sanāksmēs. Regulāri notika ļoti intensīva viedokļu apmaiņa Libe komitejā. Un viņš vadīja šo ļoti svarīgo info, institūciju, kas strādā ar datu, datu aizsardzības un Eiropas pilsoņu saziņas konfidencialitātes jautājumiem. Mm. Viņš par to iestājās arī Eiropas institūciju priekšā, arī Eiropas parlamentā, tādējādi aizsargājot Eiropas pilsoņu tiesības, kas noteikts Eiropas Savienības pamatiesību hartā. Pirms sākam savu darbu, es gribētu lūgt mūs ieturēt minūtes klusuma brīdi par Džani Butarelli, kas strādāja uh, savu darbu veica ļoti labi līdz pat savas dzīves pēdējiem brīdim. Un tas bija viņa personīgais ieguldījums panākt ļoti labus rezultātus, turpināt darbu pat, ja. Un tad tā bija slimība, kas, diemžēl, apdzēsa viņa dzīvi. Mēs tikām, mēs tā darījām konferencē Briselē, un es ierosinātu arī godināt viņa piemiņu ar minūtes klusuma brīdi pirms pievēršamies šim darba kārtības punktam. Thank you so much. Thank you so much. Paldies, ka veltījāt šo brīdi cieņas izrādīšanai. Un tagad strādāsim tālāk. Šajā darba kārtības punktā mēs uzklausīsim abus paneļa runātājus. uzrauga vietnieks Viverovskī kungs un profesors Pelegrīnī ir runātāji, ko uzklausīsim. Atgādināšu, ka Eiropas datu aizsardzības uzraugs ir uh, tā institūcija, kas uzrauga Eiropolu regulas īstenošanu saistībā ar Eiropas pilsoņu pamatiesību ievērošanu, jo īpaši tām, kas saistīts ar datu apstrādi. Un Eiropas sadarbības padome ir konsultatīvā struktūra šajā jautājumā. Viņa apvieno nacionālās uzraudzības iestādes. Savat kopā Nacionālas uzraudzības iestādes un Eiropas datu aizsardzības uzraugu un var izsagatavot savas atzinumus un rekomendācijas. Uh, Sadarbības starp Eiropolu, Eiropas datu aizsardzības uzraugu un Eiropas sadarbības padomi ir notikusi ļoti labi līdz šim. Apliecinājumu tam dzirdējām arī pēdējā uh, mūsu uzraudzības grupas sanāksmē februārī, un um, tas ir ļoti uh, patīkami to, uz, to zina, zināt, jo datu un personas datu aizsardzība ļoti sensitīvs jautājums. Un tagad uzklausīsim uh, par darba progresu pēdējos sešos mēnešos. Pirmais būs Vīverovskī kungs, pēc tam profesors Pelegrīnī, un jautājumu atbilžu rauns būs pēc abām prezentācijām. Lūdzu, eh, norādiet savu vēlmi izteikties rakstiski, un tad mēs jūs ieskaitīsim runātāju sarakstā uzreiz pēc prezentācijām no abiem runātājiem. Vīverovskī, eh, nākamās 12 minūtes jūsu rīcībā, lūdzu. Paldies! Paldies priekšsādātāji! Priekšsādātājs kundze, cienījamie Nacionālo parlamentu deputāti, cienījamie Eiropas parlamenta deputāti, paties gods man ir ziņot par Eiropas datu aizsardzības uzrauga darbību pēdējo dažu mēnešu laikā, lai gan Es būtu bijis priecīgs, ja tas man nebūtu jādara, ja tas būtu bijis mans draugs Giovanni, uh, Gianni Butarelli, kas uh, to ierasti darīja grupas sanāksmēs. Redzu, ka lielākā daļa no tiem, kas jau, te ir vairāki cilvēki, kas ir piedalījušies grupas sanāksmē, bet redzu arī jaunas sejas, jaunas Eiropas parlamenta deputātus. Uh, gribēju tikai vēlreiz uh, uzsvērt, ka Eiropas datu aizsardzības uzraugs uh, strādā ar datu aizsardzības jautājumiem, kas saistīti ar visām Eiropas Savienības institūcijām un aģentūrām. Jā, mūsu regulējums līdzīgs kā vispārējās datu aizsardzības regulā noteikts, bet šajā gadījumā ir īpašs noteikumu kopums, kas izriet no Eiropola regulas. Uh, Tajā pašā laikā mēs sadarbojamies ar nacionālajām datu aizsardzības iestādēm. Acīm redzamu iemeslu dēļ mēs um, pārstāvam institūciju kā tādu, bet vairākums datu, ar ko strādā mūsu iestāde, nāk no nacionālajām iestādēm. No sākuma šie dati ir apstrādāti nacionālajā līmenī un daudzos gadījumos arī rezultāti, ko saņemam, ir no nacionālā līmeņa. Uh, Uh, uzraudzības īstenošana abos līmeņos no 17. gada 1. maija ir tās lietas, ko mēģinam panākt. Liels paldies, ka izrādījāt cieņu Vanību Tarelli. Viņš aktīvi darbojās savā jomā, un es varu apliecināt, ka Eiropas datu aizsardzības uzraugs turpinās savu darbu tikpat aktīvi, kā tas ir noticis līdz šim un noteikts atbilstošajos tiesību aktos. Es izpildīšu amatu līdz 5. Decembr, 5. decembrim šogad. 5. decembrī Eiropas padomē parlamentam būs jāievēl jaunais Eiropas datu aizsardzības uzraugs. Kādi ir izaicinājumi datu apstrādē tiesību sargājošo iestāžu darbjā? Jums jau ir ļoti labi zināmi. Es ne, netērēšu lieki jūsu laiku un tos visus neuzskaitīšu, bet es gribēju uzsvērt to, ka ir aizvien vairāk milzīgu datu bāzu un milzīgu resursu, kas nonāk tiesību sargājošo iestāžu rīcībā, un viņu izmantotās IT sistēmas kļūst aizvien sarežģītākas. Protams, IT un informācijas sistēmas, ko izmanto Eiropola, atbalsta Eiropolu, Eiropola mērķus, bet tajā pašā laikā tās arī veicina sadarbību ar starp tiesību sargājušām iestādēm un policiju dalību valstīs. Sadarbība ar uh, koordinācijas uh, padomi uh, par ko stāstīs sīkāk Pelgrīnīkungs, ļauj mums to darīt veiksmīgi visos līmeņos. Pēdējos dažos mēnešos vissvarīgākais paveiktais to varētu iedalīt divās daļās - ir sadarbības daļa un uzraudzības aktivitātes. Sadarbības daļā varam runāt par tādiem ikdienas sadarbības piemēriem starp Eiropas, par Eiropolu un dažādām komandām, kas strādā ar datu aizsardzību tiešā veidā un tiem, kas strādā ar informācijas sistēmām, ko izmanto Eiropols. Galvenā struktūra ir šāda, ir uh, divreiz mēnesī uh, tikšanās starp uh, Eiropas datu aizsardzības uzraugu un Eiropolu. Šajās sanāksmēs mēs mēģinam uh, mm, noteikti paredzēt visi jautā, visus jautājumus, kas jāpaturprātā uz nākamām nedēļām. Uzraudzības iestādēm uh, uzraudzības darbs uh, prasa mums vairāk laiku. Tas sākas ar informāciju, kas ko Eiropolam ir jāsniedz uh, uzraudzības iestādēm informācija, kas nāk no operatīvajām darbībām, kas saistās ar iespējamo datu pārkāpumiem un iespējamo datu pārnes trešajām valstīm. Tās arī ir galvenās darbības jomas, kur strādā Eiropola, informācijas analīze, visi šie projekti koncentrējas uz konkrētiem noziegumiem, piemēram, bērnu pornogrāfiju, kibernoziegumiem, uh, narkotiku kontrabandu un citiem. Eiropolam ir jāinformē Eiropas datu aizsardzības uzraugs katru reizi, kad tiek eh, mainīta vai pabeigta operatīvā darbība. Ja ir bijuši kādi datu pārkāpumi, tad uh, ir jāsniedz šā informācija, šī informācija Eiropas datu aizsardzības uzraugam, kā tas ir noteikts regulā. Tas ir jādara saprātīgā laikā. Uh, nav noteikts nekāds laika limits bet uh, mēs mēģinam šo informāciju sniegt uh, bez kavēšanās. Datu nodošana trešajām valstīm, ja tā nav atbilstoša vai ja nav arī nekādas vienošanās par informācijas apmaiņu, uh, tā ir atļauja tikai ārkārtas situācijās, piemēram, lai atbalstītu konkrētas izmeklēšanas, tad var nodot datus arī ārpus Eiropola un par to arī ir jāinformē Eiropas datu aizsardzības uzraugs. Ir arī situācijas, kurās mēs mēģinam atbalstīt Eiropolu mm, institūcijas vispārējā darbībā. Šīs konsultācijas var sniegt dažus piemērus, piemēram, Eiropola. Eiro Mm, darba organizēšana ar trešajām valstīm, lai varētu specificēt, kuras ir tās normas, kas regulē eh, nepersonas datu apmaiņu un arī tās normas, kas regulē personas datu apmaiņu gadījumos, ja Eiropolam ir jāizmanto viena no paredzētajām atkāpēm saskaņā ar 25. pantu. Un tad no 2019. Uh, gada martā esam mēģinājuši izvērtēt visus iespējamos scenārijus saistībā ar Brexit. Un arī ar šo mēģinam izvērtēt šo ļoti skumjo iespējamību, ka varētu būt bez vienošanās Brexit. Tas radītu datu piekļuves problēmas gan Eiropolam, gan arī iestādēm apvienotie karalistē. Esam mēģinājuši sagatavot tādus risinājumus, kas varētu darboties jau no pirmās dienas, risinājums, kas nodrošinātu sadarbību starp uh, dažādām struktūrām. Uh, protams, sadarbības uh, noteikumus sagatavo Eiropols un Eiropola valde, bet mēs mēģinam sniegt savu atbalstu šajā jomā. Vēl viens konsultāciju un sadarbības piemērs ar a, datu aizsardzības uz iestādēm ir par finanšu informācijas a, a, vienībām, kur uzdevums ir atrast saikni starp aizdomīgām finanšu darbībām un iespējamām varbūt arī noziedzīgām darbībām. Tas ir vajadzīgs, lai cīnītos pret naudas atmazgāšanu. Mm, tam tiek izmantots finanšu informācijas vienības tīkls, šo tīklu, šis tīkls dar, to darbina pats Eiropols, un mums ir jāapspriež pašreiz pieejamie risinājumi, jādomā par priekšlikumiem nākotnē, gan pašai institūcijai, gan arī domājot par uzraudzības iestādēm dalību valstīs. Mēs konstatējām, ka ir e, ļoti būtiskas atšķirības e, starp definīcijām, kas ir aizdomās turētājs. Uh, vai vienīgi, jo tikai aizdomās turēto dati var tikt apstrādāti noteiktākā veidā, noteiktajā veidā. Es domāju, Pelagrīnīkums par to runās vēl sīkāk. Mums ir arī sākotnējās konsultācijas, iepriekšējās konsultācijas, ja Eiropol veid, grib uh, veikt kādas darbības, kur būtu jāapstrādā sensitīvie dati vai kur varētu būt radīts kāds risks individa datiem, uh, tad ir jāveic izvērtējums. Un šādas situācijas Eh, ir iepriekš jāapspriež ar Eiropas datu aizsardzības eh, uzraugu. Pagājušos gados mums bija sešas šādas eh, konsultācijas. Nesenākais atzinums ir no šī gada septembra par to, kā Eiropol var piekļūt PNR datiem saskaņā ar PNR regulu. Esam sākuši izmeklēšanas pār mūsu pašu identificētajiem jautājumiem. Uh, Un esam arī uzsākuši līdz šim 2019. gadā četras šāda veida izmeklēšanas. Sūdzības. Jāatzīst, ka mani tiešām pārsteidz ļoti zemais sūdzību skaits, kas nonāk pie Eiropas datu aizsardzības uzrauga. Līdz šim esam saņēmuši tikai divas sūdzības, ko varējām pieņemt un kas arī tika izmeklētas. Un visbeidzot, inspekcijas Protams, tas ir EDPS, Eiropas datu aizsardzības uzrauga darbības pamatā. Mēs veicam padziļinātu auditu par visiem juridiskiem aspektiem datu apstrādē. Esam veikuši trīs ikgadējās inspekcijas pēdējā bija šī gada jūnijā, un dokumenti tika te, koncentrējās uz teroristu finansējumu, cīņu pret naudas atmazgāšanu, nelegālajām aktivitātēm darknetā un um, arī ar visām normām, kas regulē personas datu nodošanu trešajām valstīm, un arī jaunās prakses piemēri, kad dalībvalstis nosūta milzīgu datu apjomu Eiropolam, Tagad es, mēs runājam par ļoti lielu personas datu apjomu, kas pieejams tiesību sargājošajām iestādēm nacionālā līmenī krimināla izmeklēšanu ietvaros. Esam inspicējuši arī Eiropola uh, šifrēšanas metodoloģiju un uh, ņēmuši vērā iepriekšējās rekomendācijas. Mēs konsultējāmies ar ekspertiem no Nacionālajām datu aizsardzības iestādēm, kas tika iesaistīti šajā darbā, un inspekciju ziņojums ir nosūtīts Eiropola izpildirektorai. Un arī ko, koordinācijas padomē. Notika arī mēr, mērtiecīga uh, inspekcija. Mēs izskatījām teroristu finansēšanas izšakošanas programmu. Tā ir vienošanās ar ap, savie, Amerikas Savienotajām valstīm. Inspekcija tika veikta šī gada februārī. Mēs vēlējāmies pārbaudīt uh, to, kāda būtu Eiropola loma šīs vienošanās ietvaros, un šī loma ir tikai pārbaudīt pieprasījumus, kas uh, nosūtīts caur tā saucamo SWIFT, un Eiropolam nav uh, piekļuvis pašiem paziņojumiem, pašiem pieprasījumiem. Mēs uh, piedāvājām astoņas rekomendācijas par to, kā tālāk uzlabot uh, verifikācijas metodas, ko izmanto Eiropol. Sākotnēji šis ziņojums bija slepens, konfidenciāls Tas bija Amerikas, ASV mm, vēlmes rezultāts, bet beigās šis ziņojums tika atsapanots un tas tiks drīzumā publicēts. Tikai viena rekomendācija mūsuprāt, tai vajadzēja palikt konfidenciālai, jo Tā ir tā ļoti tehniska rakstura rekomendācija. Eiropas datu aizsardzības uzraugs rūpīgi sekos, kā mūsu rekomendācijas eh, tiek īstenotas nākamajā inspekcijā. Tās arī ir tās svarīgākās lietas, kas notikušas pēdējo mēnešu laikā. Esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem par visu šo darbību detaļām. Paldies! From... Lielas paldies eh, Vivi Roska kungam, un tagad uzklausīsim profesoru Pelegrīnī. Viņš ir um, Eiropas sadarbības eh, padomes eh, priekšādātājs. Jums ir atvēlētas apmēram 12 minūtes, un pēc tam mums būs arī jautājumu un atbilžu kārta. Ir iesniegti jautājumi arī rakstveidā. Paldies, priekšādātāji! Priekšsēdētāja kungs, priekšsēdētājs kundze, godājami Eiropas parlamenta deputāti, eh, godājamie um, parlamentu deputāti. Man, kā Eiropas sadarbības padomas priekšsēdētājiem, ir ārkārtīgi liels eh, prieks un arī gods pastāstīt jums par Eiropas sadarbības padomas pēdējām darbībām un arī perspektīvām. Uh, Un tas būs turpinājums eh, manai iepriekšējai uzrunai Bukarestē februārī. Kā jūs zinat, kopš stājā spēkā Eiropola regulā Eiropas datu aizsardzības uzraugs, kas ir uzraugs pār visām personu datu apstrādes aktivitātēm, ko veic Eiropas Savienības institūcijas eh, iestādes un aģentūras, tagad ir eh, atbildīgā iestādē datu apstrādes tiesiskuma pārbaudēm Eiropolā. Uh, tomēr tā kā dalībvalstu datu uzraudzības iestādes vēl ar vienu ir ļoti nozīmīgas, mēs tāpat turpinām ar tām sadarboties un Eiropola apskototos datus tām nosūtām atpakaļ. Šī iemesla dēļ Eiropola regulas 45. pants ir izveidojis Eiropola sadarbības padomi, kurā ietelpst EDPS un Nacionālās datu aizsardzības iestādes. Viņu sadarbība ar Eiropola sadarbības padomi tiek noteikta 44. un 45. Eiropola regulas pantā, un tā nodrošina koordinētu uzraudzību pār visām datu plūsmām, kas nonāk um, Eiropolā vai arī iziet no tā, un tas ir ļoti būtiski, lai nodrošinātu atbilstību Eiropola datu apstrādei saskaņā ar li likumdevēju noteikto ietvaru. Ja runa par operacionālo pusi, tad uh, ECB eh, e vēl ar vien ir ļoti daudz nacionālo ekspertu, kas piedalās Eiropola veiktajās pārbaudēs. Tas ļauj nodrošināt atbilstošas zināšanas par Eiropola darbību datu uzraudzības iestādēs dalībvalstīs. Tas ļauj veikt viņiem savas pārbaudes nacionālā līmenī un tāpat arī piedalīties eh, visas Eiropas tīklā, kas, eh, protams, ir ļoti būtisks mūsu personālajām attiecībām šajā kopienā. Uh, Tikoties 8. maijā 2019. gadā, eh, sadarbības padome pieņēma savu uh, ziņojumu par darbību 2017. un 2018. gadā. Tāpat arī tika aktualizēta darba programma 2018. līdz 2020. gadam. Šajos divos dokumentos var atrast kopsavilkumu par iepriekšējām, pašreizējām un turpmākajām darbībām. Tagad par dažām no tām pastāstīšu sīkāk. Sadarbības padome nesen sagatavoja atzinumus par diviem saistītiem tematiem. 2017. gada februārī tika sagatavots atzinums par Eiropas trekking sistēmu, um, ETS projektu, kur tiek uh, brīdināts par riskiem, par pretiesisku mm, ģeolokācijas datu apmaiņu pāri robežām un tiek rekomendēts līdz likumdevējiem uh, steidzami strādāt, lai izveidotu adekvātu tiesisko bāzi. Šomēnes sadarības padome nosūtīja uh, finanšu informācijas uh, nodaļu tīkla priekšādātājiem um, savu atzinumu par to, ka FIU net nevar gūt labumu no Eiropola tehniskās infrastruktūras, lai apmainītos ar operacionāliem datiem, tāpēc ka um, datu uh, kategorijas neatbilst Eiropola mandātam. Abos gadījumos ir vajadzīgs drošs tiesiskais pamats, kā arī operacionālie līdzekļi, ja varētu turpināt apstrādi, un lai nodrošinātu, ka ad hoc tiesība aizsardzības rīki varētu efektīvi darboties, un lai personu dati, kas tur tiek apstrādāti, um, nepārkāptu šo personu tiesības. Šajā saistībā Ir ļoti svarīgi, lai turpmākie uzdevumi, ko veiks Eiropols, paliktu tā kompetencē, kas ir paredzēta attiecīgajā tiesiskajā ietverā. Ir vairāki jauni operacionālie faili, un informācijas sistēmas, kas eh, jau ir ieplānoti, proti ETS, Eiropas eh, ceļojuma informācijas un autorizācijas sistēma, vai arī ES, Entry Exit, jeb iebraukšanas izbraukšanas sistēma. Tāpat arī ir jāstrādā pie starp savienojumiem starp daudziem no šiem failiem. Tā skaitā te ir runa par Eiropola informācijas sistēmu EIS. EIS. Šajā sakarā uh, Starp savienojumi pats pa sevi ir apstrāde, un šeit ir vajadzīga adekvāta uzraudzība, lai nodrošinātu proporcionalitāti un individu pamatiesību ievērošanu. Viens no svarīgākajiem instrumentiem, ko izveido vispārējā datu aizsardzības regula, ir Eiropas datu aizsardzības padome, un tā ir tika piešķirta um, tiesiskā personība, un tās mēķis ir izveidot Eiropas datu aizsardzības doktrīnu, veicinot augsta līmeņa sadarbību un konsekvences starp visām iesaistītajām pusēm. Balstoties uz šo jauno ietveru, Eiropas Savienības līdz likumdevēji ir izveidojuši trajektoriju, kā varētu integrēt atsevišķas atkoh uzraudzības koordinācijas grupas um, esošajās uh, suverenitātes informācijas sistēmās, piemēram, uh, uh, muitas informācijas sistēma, Eirodak sistēma, Schengenas informācijas sistēma un vīzu informācijas sistēma. Tas viss būtu jāsavieto konsekventā ietverā. Koordinētas uzraudzības izveide um, zem EDPB uzraudzības sākās uh, saskaņā ar regulu 45.2001 un pašlaik um, tā tiek uzskatīta par EDPB apakšgrupu. Uh, Šeit ir runa par apracālo segmentāciju, iekšējiem noteikumiem un darba kārtību. Šis jaunais uzraud, koordinētās uzraudzības modelis oficiāli tiks izveidots EDBB padomē līdz šī gada beigām. Sadarības padome uzskata, ka tai vajadzētu iesaistīties šajā procesā, jo tas nodrošinās lielāko konsekvenci un arī kohēziju, ļaujot labāk uzraudzīt Eiropas Savienības suverenā, suverēnās informācijas sistēmas. Tomēr šeit vajadzētu ieviest grozījumu Eiropola regulā, lai šāda integrācija varētu kļūt par realitāti. Tam vajadzētu notikt laicīgi, tad, kad jaunais modelis būs pilnībā darboties spējīgs, tā lai mēs varētu mm, veikt un pildīt savas prioritātes. Viens no galvenajiem uzdevumiem mums ir aizsargāt datu subjektu tiesības, un tieši tāpēc vairāki punkti mm, mūsu darba programmā ir vērsti uz dokumentu aktualizāciju, ja runa par vispārēju sabiedrību, piemēram, buklets zini savas tiesības. Šajā sakarā datu subjekti iespējams ir apjukuši un varbūt pat absolūti nesaprot Eiropas Savienības sistēmas un procedūras, to tiesību baudīšanai. Tieši tāpēc uh, tiek izveidots kopējs uzraudzības tīkls un varētu izveidot arī visiem pieejamu portālu, kur būtu pieejama visa attiecīgā informācija. Šādā veidā datu subjektu tiesības datu subjektiem būtu labāk saprotamas. Neskatoties uz uh, problēmām savā mājaslapā, uh, Sadarbības padome ir gatava piedalīties šajā projektā kopā ar EDPB, un tas šķiet sasniedzami, jo EDPS ir tehnisko pakāpojumu sniedzējs abām šīm iestādēm. Vēl kāds ļoti būtisks temats attiecas uz datu apmaiņu starp Eiropolu un trešajām valstīm. Pašlaik Eiropol ir līgumslēdzēja puse opcionālās sadarbības līgumos, kas ļauj apmainīties ar personas datiem ar astoņām trešajām valstīm - Albānija, Austrālija, Bosnija, Hercegovina, Kanāda, Kolumbija, Gruzija, Islanda, Lihtenšteina, Moldāvija, Monako, Monten Montenegro un Ziemeņmaķedonija. Eiropola regulas 25. pānta 4. punkts pārēdz, ka Eiropas komisijai ir jāpārskata visi sadarbības nolīgumi, kas ir iepriekš noslēgti ar trešajām valstīm līdz 2021. gadam. Kaut arī visām šīm valstīm ir likumi par datu aizsardzību un vairāk vai mazāk neatkarīgas datu uzraudzības iestādes, ir būtiski, lai šo nolīgumu pārbaude tiktu veikta pēc iespējas drīzāk. Tas ir jādara vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, personas datu apmaiņa ar šīm valstīm um, nedrīkst tikt pārtraukta pēc iepriekš minētā termiņa, bet pilnībā ievērojot Eiropas Savienības datu aizsardzības tiesisko ietvaru. Otrkārt, 2017. gada 20. decembrī komisija pieņēma astoņas rekomendācijas padomas lēmumiem, lai atļautu ats uzsākt sarunas par starptautisku līgumu slēgšanu starp Eiropas Savienību un astoņām Eh, trešajām valstīm, tuvajos austrumos un Ziemeļāfrikā - Alžīrija, Ēģipte, Izrēla, Jordānija, Libāna, Maroka, Tunisija un Turcija. Šādi starptautiski nolīgumi nodrošinātu vajadzīgo tiesisko pamatu personas datu apmaiņai starp Eiropolu un šo trešo valstu iestādēm, kas ir kompetentas, lai cīnītos pret smagiem noziegumiem un terorismu. Attiecīgi 2018. gada 4. jūnijā padoma pieņēma lēmumus, kas ļauj komisijai uzsākt sarunas ar katru no šīm trešajām valstīm. Sadarības padome uzskata, ka šie notikumi ir iespēja Eiropas komisijai definēt vispārēju uh, līgumu ietvaru, kas atbilstu visaugstākajiem datu aizsardzības standartiem, ko nosaka direktīva 2016-680. Šīs vispārējais piemērojamības ietvers ļautu definēt mehānismus šo līgumu praktiskai izvērtēšanai, tā skaitā periodiskām pārbaudēm un pārbaudēm uz vietas, lai izvērtētu šī līguma darbību saistībā ar Eiropola operacionālajām vajadzībām, kā arī uh, Eiropas tiesību un principu ievērošanai datu aizsardzībā, saskaņā ar Eiropas parlamenta nostāju attiecībā uz šo sarunu sākšanu. Kā norādīts 2019. gada 19. augustā vēstulē komisijai, ka sadarbības padome ir pilnībā apņēmusies rūpīgi ievērot uh, uzraudzības procesu un ir gatava sadarboties šajā jomā. Tāpat kā savā iepriekšējā ziņojumā es vēlētos uzsvērt, ka Eiropas sadarbības padome ir apņēmības pilna veikt savus uzdevumus atklātā un caurdzamā veidā, lai nodrošinātu, ka Eiropola datu aizsardzības ietvers un tā piemērošana kļūtu par realitāti gan aģentūrai, gan datu subjektiem. Sadarbības padome apsveica mm, kopējās parlamentārās uzraudzības grupas veikto darbu pie šiem nopiet, nopietniem jautājumiem un apliecina, ka tā ir gatava sniegt visvajadzīgo informāciju un palīdzību, ja tas būtu vajadzīgs. Paldies par jūsu uzmanību! Thank you! Paldies! Tagad eh, sāksim viedokļu apmaiņu. Maksimālais uzstāšanās laiks katram runātājam ir divas minūtes. Un beigās dosim vārdu Vivorovska kungam un Pelegrīnī kungam atbildēm. Prējera kungs. Eiropas parlaments lūdzu. Paldies! Man ir pāris jautājumu. Eiropas eh, datu aizsardzības eh, uzrauga palīgam. Un pirmais attiecas uz eh, datu uzglabāšanu. Šī ir vissmagākā uzraudzības forma, tāpēc, ka šeit ir runa par mūsu ikdienas sarunām un kustībām. Eiropals ir iesaistījies šīs politikas atkal uh, ieviešanas aizstāvībā. Tātad te ir runa par konkrētu profesionāļu izslēgšanu no šī loka, bet tas attiecas uz visu pārējo sabiedrību. Piemēram, te ir runa par datu eh, saglabāšanas matriksa darba grupu. Vai jūs esat bijuši iesaistīti šajā procesā jūsu pašreizējā amatā, un vai jūs piekrītat, ka konkrētu profesionāļu izslēgšana neatbilst Eiropas uh, Savienības tiesas ieviestiem kritērijiem. Tur tika norādīts, ka ir vajadzīga konkrēta saikne ar uh, starp šo cilvēku un konkrēto noziegumu. Otrs punkts attiecas uz uh, SWIFT nolīgumu. TFTP Lībe komitejai ir ziņots, ka ASV saglabā šos datus, kas ir iegūti saskaņā ar šo līgumu uz visiem laikiem, un tas ir tāpēc, ka varas iestādes nepaziņo par izmeklēšanas beigšanu. Kāds būtu jūsu ieteikums, kā vajadzētu rīkoties šajā gadījumā? Un kāpēc komisija secina, ka viss atbilst nolīgumam? Es to īsti nesaprotu. Then... Nākamais. Mitāgas kundze, Vācijas delegācija. Lielas paldies, ka devāt man iespēju uzdot jautājumu. Jūs runājāt, ka ir jāpārbauda visi līgumi, kas būs noslēgti līdz 2021. gadam, proti, vai tiek ievēroti Eiropas datu aizsardzības noteikumi. Mani uztrauc tas, vai 1. novembrī mēs e, zināsim, kā rīkoties attiecībā uz apvienotās e, karalistes e, datiem. Pašlaik nav īsti skaidrs, vai vispār kāds nolīgums būs spēkā, un tad visticamāk apvienotā karaliste būs trešā valsts. Ko jūs darīsiet attiecībā uz datu aizsardzību, ja mēs nepanāksim nekādu vienošanos līdz 31. oktobrim? Paldies! Kničī kundze, Eiropas parlaments. Grazie, grazie, signora prezidente. Lielas paldies, priekšādātāji. Es vēlētos uzdot eh, tādu personīgu jautājumu. Lielas paldies eh, priekšādātājam Āgilāram par um, noturēto klusuma brīdi sanāksmes sākumā. Uh, Džani Buterelli pieminot. Es ar viņu esmu strādājusi daudz desmitus gadu, un es ārkārtīgi priecājos par to, kā viņš veica savu darbu, strādājot pie Eiropas datu aizsardzības. Lielas paldies tātad Agilēra kungam par šo klusuma brīdi. E, tāpat arī liels paldies par e, runātāju uh, ievadvārdiem. Es gribētu runāt par FIUNET. Uh, Eh, Fionete ir decentralizēts tīkls, to jau mēs zinām. Šeit ir runa par tīklu, ko pārvalda Eiropols, un te ir runa par eh, finanšu eh, izmeklēšanas nodaļām visās dalībvalstīs. Tātad direktīvā ir paredzēts par datu apmaiņu starp FIU un dažām konkrētām iestādēm. Uh, Šeit tiek nodrošināti dažādi tehniskie instrumenti, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu. Ņemot vērā visas šīs eh, Eiropas sniegtās rekomendācijas, es gribētu jautāt, kādus uzlabojumus, kādus pielāgojumus varētu veikt eh, Fionet, lai šis eh, tīkls kļūtu izturīgāks, spēcīgāks, jo īpaši ņemot vērā to, ka nāksies īstenot 2019. gada direktīvu attiecībā mm, uz eh, finanšu izmeklēšanas nodaļu un policijas nodaļu informācijas apmaiņu savā starpā. Galu galā šeit ir runa par ļoti smagiem pārobežu noziegumiem, kas ir jāizmeklē. Lielas paldies tagad dalī kundze Eiropas parlaments. Paldies, priekšsādātāji! Es eh, šajā komitejā esmu jauna, tāpēc es īsti nezinu, kādas ir attiecības starp Eiropolu un Eiropas eh, datu uzraugu. Piemēram, ja runa par Eiropola informācijas sistēmu un eh, migrantu datu apstrādi, jo te ir runa par hotspotiem, un datu uzraugs to ir pārbaudījis pēdējā gada laikā. Kā tas īsti darbojas? Cik es eh, saprotu, tad Frontex eh, veic intervijas, ja parādās kāds risks, tad Interpols var veikt eh, pārbaudi. Kādas pārbaudas jūs veicat, vai šeit ir runa par datu, par pirkstu nospiedumiem, par datu pārbaudēm? Uh, un ja notiek konsultācijas, kādā veidā tiek uh, veikti brīdinājumi. Galu galā, ja kāds um, bēg no policijas, tad uh, būs ļoti sarežģīti kaut ko panākt. Kas notiek, uh, ja Eiropola amatpersona uzskata, ka kāda persona ir apdraudējums drošībai? Vai datu aizsardzības uzraugam ir uh, radušās problēmas ar šīm procedūrām, vai ir bijušas kādas izmaiņas, rekomendācijas šajā saistībā. Un tāpat arī es gribētu zināt, kādas citas izmeklēšanas veids eh, datu uzrauks, vai rekomendāciju gadījumā ir veikti kādi uzlabojumi, vai jūs uzskatāt, ka visas korekcijas ir veiktas, vai varbūt ir bijuši tādi gadījumi, kur nekādas korekcijas nav bijušas vajadzīgas. Uh, Tāpat arī gribēju jautāt par šo izmeklēšanu par finanšu uh, nodaļām. Gribu zināt, vai tas viss tiks publiskots. Jūs teicāt, ka ir maz sūdzību, un gribētu zināt, kādas sūdzības tiek uzskatītas par nepieņemamām. Paldies! Tagad došu vārdu Vivaroska kungam. Paldies! Mēģināšu atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem un sāksim ar datu uh, uzglabāšanu. Zinu, ka Breiera kungs uzdeva to pašu jautājumu Libē komitejas sanāksmē, kur bija tikšanās ar Eiropolu. Vēlos norādīt, ka man ir mazliet atšķirīgs viedoklis attiecībā uz obligātu datu glabāšanu un visiem pārējiem aspektiem. Uh, Vienīgais, ko es varu norādīt no EDPS perspektīvas, man ir ļoti sarežģīti pateikt, ko domā Eiropols eh, šajā jautājumā, ir eh, tas, ka mēs esam pārliecināti, ka šī datu glabāšana kā process eksistē un noteikti turpinās pastāvēt. Jautājums ir tikai, cik eh, obligāta ir šī sistēma. Pats svarīgākais īstenībā ir piekļūt šiem datiem. Kurš drīkst piekļūt šiem datiem? kāda veida institūcijas, kāda veida dienesti un kādu iemeslu dēļ, kāda veida izmeklēšanām tas ir vajadzīgs. Tāpat arī vai pastāv iespēja aktīvi pārmeklēt šos datus, lai atrastu jaunas kriminālas darbības, vai arī šeit ir runa tikai par pierādījumu meklēšanu vai par kaut kādu faktu meklēšanu, kas pašlaik tiek izmeklēti. Lielākā daļa no cilvēkiem zālē noteikti zinās, ka pašlaik notiek uh, diskusijas par šo jautājumu arī tiesā, un uh, bija arī uzklausīšana par vairākām apvienotām lietām. Bija četras iestādes, kas uh, apstrīdēja datu uzglabāšanu Eiropas praksē, un pašlaik mēs gaidām uh, Eiropas Savienības tiesas spriedumu. Vēlos arī norādīt, ka nav uh, nekādu uh, jautājumu par datu uzglabāšanu masveidā. Protams, ka pastāv atšķirības starp dalībvalstīm attiecībā uz eh, datu uzglabāšanas praksi. Uh, neobligātā veidā, un, protams, pēc tam parādās arī atšķirības pašos datos, ko dalība valstis nosūta Eiropolam. Tātad pastāv ļoti liels atšķirības starp eh, dažādiem telekomunikāciju datiem, met, interneta metadatiem, kas tiek nosūtīti Eiropolam, un tas, protams, ir daļa no mūsu inspekcijas aktivitātēm. Par SWIFT un par eh, TFTP jautājumiem. Uh, Mēs apzināmies, ka Eiropolam ir ļoti ierobežota ietekme uz uh, iestāžu ikdienas darbību. Te runa par iestādēm, ko aptver TFTP nolīgums, un pilnīgi noteikti, ka vajadzētu daļēji pāraudzīt šo procesu. Ziņojums pats par sevi pēc inspekcijas veikšanas tiks publiskots. Tiks publiskots pilnīgi viss ziņojums. Ir tikai viena rekomendācija, kas ir tehniskas dabas, un tā tiks izņemta no teksta. Tātad ir astoņas rekomendācijas, septiņas no tām būs redzamas, arī viss pārējais dokuments būs redzams. Tas ir mainījies. Mēs pieņēmām lēmumu, ka šim dokumentam pilnīgi noteikti ir jābūt pieejamam sabiedrībai. Brexits. Brexits rada problēmas, un tās daļēji tiks atrasinātas. Ar vienošanos, ja tāda būs, situācija būs sarežģītāka, ja mums būs tā saucamais bezvienošanās Brexits, un tāda mums nāksies vienā dienā tikt galā ar milzīgām pārmaiņām. Uh, sadarbībā starp uh, Eiropolu un apvienoto karalisti. Mēs es, esam strādājuši pie diviem risinājumiem, daram to vienlaicīgi. Pirmais risinājums mums ļauj pateikt, kas notiks 31. oktobrī, kāda veida dati paliks Eiropolā, kādus datus drīkstēs nodot un eh, kādos apstākļos eh, Lielbritānija tos varēs dabūt atpakaļ. Šīs dokuments vēl ar vien tiek eh, sagatavots, un mēs esam pārliecināti, ka tas tiks Eiropolā un valdē pieņemts līdz konkrētajam datumam. Mūs, protams, uztrauc tas, kā nodrošināt, lai sadarbība starp tiesība aizsardzības iestādēm un Eiropolu būtu uh, daudz maz darboties spējīga. Mums ir jāsaprot, kas notiks, ja 1. novembrī mums nebūs vienošanās par tālāko sadarbību. Pašlaik mēs pie tā strādājam. Vienlaicīgi mēs spriežam arī par iespēju sagatavot tādus kā sadarbības modeļus kā mēs varētu nodot uh, valstis trešajām valstīm un saņemt uh, tos atpakaļ. Protams, ka tas saistās arī ar diskusijām par šīm astoņām valstīm, ko um, padome ir iekļāvusi. Tad, tad ir runa par vidusjūras un tuvu austrumu valstīm. Man ir arī jāsaka, ka mums nav gana daudz informācijas par uh, izmaiņām šajā sadarbībā. Mēs eh, tikai zinām, ka ir notikušas neformālas sarunas eh, starp eh, komisiju un šo trešo valstu pārstāvjiem. FIU net to noteikti mums varēs papildināt Pelegrīni kungs. Vēlējos tikai uzsvērt, ka galvenā problēma ir tāda, ka darbības, kas notiek FIU net, ietver datus par vairāk personām nekā Eiropola ir spējīgs apstrādāt saskaņā ar pašreizējo legālo mandātu. Protams, mums ir žēl, ka tā ir noticis. Mēs redzam, ka FIUNET būtu ļoti efektīvs sadarbības instruments, bet pirmais, kas ir jāņem vērā, ir tiesiskums. Gal galā, ja runa par tiesībā sardzības iestādēm un datu apmaiņu to starpā. Ah. So just, you, you can go, I will answer okay. with... Uh... So th this will be the occasion to see the smooth collaboration. Šī ir iespēja piedzīvot ECB un ETPS uh, veiksmīgu sadarbību, iesaistot arī nacionālās iestādes. Es atbildēšu jautājumu, kā jau tika uzsvērts, uzsvērts jautājumu, FUET e ir orģināli decentralizēts tīkls, kur pārvalda pašdalībvalstis. Šis tīkls ir veidots no juridiskā viedokļa pamatoties uz divpusējām vienošanās, mm, divpusējām vienošanās dokumentiem, dalībvalstīm apmainoties ar informācijām. Tā struktūra, kas tika izveidēt, izveidot toreiz, atbild šim modelim. Un tā pamatoties arī uz eh, apmaiņām starp kolēģiem tagadējā problēma ir radusies tāpēc, ka šis instruments ir bijis veiksmīgs un tehniskā infrastruktūra vairs neatbilst tam prasībām, jo tajā ir pārāk daudz informācijas, ko iesaistītās puses FIUNET sistēmā uh, iepludina un apmainās. Līdz ar to Eiropols tagad ir tehniskais pakalpojums sniedzējs, sniedz tehnisko instrumentu, pamatojoties uz pašreizējo siena ziņošanas sistēmu, nemainot šīs sistēmas juridisko struktūru. Kā jau teica Vivarovski kungs, problēma saistīta ar to faktu, ka FAU net uh, inicē tādas kā sliekšņa sistēmas, tāda informācija parādās šai sistēmā tāda, ja to to uh, inicē no ārpuses. Bet šī informācija būtībā nav saistīta ar aizdomās turamajiem. Tātad sistēmā ir arī informācija par neaizdomās turinā, turamajiem. Un Eiropols var eh, apstrādāt tikai informāciju, kas saistīta ar aizdomās turamajām personām. Tā ir problēma. Papildu problēma ir tā, ka apsvežot ar ECB un um, dalībvalstīm šo uh, problēma. Dažās valstīs pat nav juridiski noteikts, nav definīcijas, kas ir tur, aizdomās turmā persona. Un tas izraisa problēmas saistībā ar juridisko pamatu, kā, kā var izmantot šo sistēmu aizdomās turmā persona gadījumā. Un te tad ir divējādi atbildamāts puses. Es varētu teikt, ka nevar būt tehnisks risinājums juridiskas dabas problēma pamatlieta, kā jau norādīja savā runā, ir tāda, kāda, nā, kāda nākotne, kādu nā, uh, juridisko pamatu šim Euronetam jūs gribat. Jo, ja jūs centralizējat šo lietu, tad te vairs nav vienošanās starp dalībvalstīm, un tad ir jautājums par pašu apstrādi, kas parāds papildus uzraudzību. Un lieta ir tā, ka šodien nav tāda sistēmas pāraudzība paredzēta šai sistēma, kas varētu būt. Un tā tad tā, tā ir jāorganizē arī juridiski. Tātad es aicinu vai nu sniegt tehnisku sistēmu, kas atbilst pašreizējā FAU net uh, formātam, bet tas vienkārši pārliek problēmu uz vēlāku nākotni, vai arī jādomā vispār par šīs sistēmas juridisko struktūru. Tas nozīmē to, ka dažām dalībvalstīm būtu jāpārdomā FAU net uh, vienību uh, Uh, status dalībvalstī, kas tad ir problēma sistēmas definīcijai. Patiesībā šī sistēma kolēģim, uh, no kolēģi uz kolēģi pietu pie, ir uh, paredzēta, lai risinātu juridisku problēmu. Bet, ja jūs gribat, lai šī sistēma pilnvērtīgi darbotos, tad tur ir jāpievērš tādai kā juridiskai inženierei, tā kā mazliet jāattālinās, jādistancēs no pašais sistēmas. Protams, ka tas, tā problēma ir jārisina. Uh, steidzami, bet, nu, ir arī šī juridiskas dabas problēma. Es varu īsi atbildēt par jaut uz jautājumu par hotspots, par šiem centriem. <clears throat> Mēs rakstiski varēsim atbildēt pilnīgāk, taču varu sacīt, ka gan Eiropas, gan Frontex sadarbojas ar dalībvalsts nacionālajiem policijas spēkiem. Eiropas strādā pamatojoties uz nacionālo iestāžu pieprasījumu, īpaši nacionālās policijas, pēc nacionālās policijas pieprasījumu, un dalību valstīm ir arī tieša pieeja. Jā, e es. Un jā, pārbaudes tiek veikstas uh, salīdzinot ar Eiropolu datu bāzi, to var darīt. Aizdomās turam personu gadījumā, tad tā ir viena lieta, bet es saprotu, jūs jautājums attiecās arī uz sadarbību trešām valstīm. Uh, tātad eh, pieprasījumi no trešām valstīm, bet, nu, uz to atbildes sniegšu rakstveidā. Otrā lieta - jautājumi par sūdzībām. Sūdzības, kas nonāca IPS, būtībā bija par to, ka nav pieejas datiem, kas glabājas Eiropolā. Būtībā tās bija tādas situācijas, kurās personām netiks sniegtas, pare, sniegt pareizi informāciju par datiem, vai tās ir Eiropola vai nē. Kā jau es teicu, no visām sūdzībām, kuras saņēmām, puse patiesībā nav pieņemams, tāpēc, ka tās netika nosūtīts pareizajam adresātam. Mm, dārgais profesor Pelegrīni kungs un Pievierovski kungs vēlos jums pateikties par jūsu prezentācijām. Paldies, kolēģi! par labi uzdotiem jautājumiem un sniegtiem komentāriem. Lopes Agilar kungs turpina. Nu, mēs esam strādājuši 4,5 stundas, pievēršoties diskusijām. Es ceru, ka tās bijušas auglīgas mums visiem. Paldies par jūsu ieguldījumu, par jūsu sadarbību, par to, ka vispār bija atklāt un veltījāt uzmanību šīm diskusijām. Man tikai jums vēl jāatgādina, kāds sirsnīgi aicinām jūs uz Eiropas parlamentu organizēto uh, pasākumu Eiropas vēstures mājā, tā ir pavisam netālu no šeins, bet ja jūs nezināt, kur tas tieši atrodas, tad varu jums paziņot, ka būs arī personāls pieejams, kas jūs aizvedīs uz Eiropas vēstures namu. Būs šīs uh, viesības kas būs iespēja mums paturpināt šeit aizsāktās diskusijas. Un tās tad tur notiks tādā neformālākā gaisotnē. Kā galvenais runātājs būs mūsu drosības komisārs Julians Kings. Viņš uzstāsies ar īsu runu mūsu viesībās. Un vēl vēlos jums atgīdā, atgādāt, ka Šajā pašā telpā rīt no deviņiem turpināsim mūsu darbu. Tātad lūdzu saglabājiet savas caurlaides. Tas ir jūsu identifikācijas instruments, kas jums ļauj ieiet gan Eiropas vēstures mājā, gan arī rīt, 9 no rīta, akal Eiropas parlamentā. Tiksimies rīt un tagad pavisam drīz atkal.